pēc divām nedēļām Briselē mūsu plenāra sesijas laikā. Nākamā sanāksme notiks rīt, otrdien, 20. aprīlī, no pulksten 9. rītā līdz 13. pēcpusdienā un pēc tam no 3. pēcpusdienā līdz 8.30 pēcpusdienā un tad no 9. līdz pusnaktī Nākamās sanāksmes programma ir publicēta, un jūs varat atrast to internetā Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Sanāksme tiek slēgta pulksten 11. vakarā. Es vēlu jums jauku vakaru un paldies tulkiem. Thank you. That's really well. <laughs> Have you managed by